Dāmas un kungi, sveicināti! Turpināsim darbu. Ministra kungs, komisāris kundze, vakardienas sanāksmi protokoli un pieņemtie dokumenti ir pieejami. Vai kāds vēlētos tos komentēt? Nē? Labi, tad protokoli ir uzskatām par pieņemtiem.